komiteju nozīmēšana. Es gribētu jums teikt, ka e, priekšsēdētāja konferences priekšlikums tiks jums nosūtīts pa elektronisko pastu. Un saraksts tiks iekļauts arī e, šīs dienas sēdes protokolā. Un ļaujiet man atgādināt, ka grozījumu termiņš ir šodien 19.00. E, Un balsojums notiks rītā pulkstens 9. .00. Tad, kad mēs atsāksim uh, savu sēdi, gribu jums novēlēt patīkamu pēcpusdienu un līdz ar to.